Vznaviam posiedzenie. E, Atsāksim sesiju. Dāmas un kungi, vispirms paziņojums. Evakuācijas mācību laikā, kas norisinājās vienlaiks ar balsošanu, visi balsojumu skaidrojumi par balsošanu, kas norisinājās šodien, notiks rītdien un līdz ar to šī nostāja tiks skaidrot kopā ar uh, balsošanas laiku rītdien. Un mēs arī pabeigsim tos balsojumus, kurus neizdevās pabeigt šodien. Tas attiecas arī uz vienu no balsojumiem, par kuru mēs pārtraucām balsot trauksmes laikā. To turpināsim rītdien. Jums ir izdalīts sēdes protokols no vakardienas, vai jums ir kādi komentāri? Komentāri nav, līdz ar to protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu. Pirmais darba kārtības jautājums. Darba kārtības eh, punkts ir jautājuma laiks jautājuma komisijas priekšsēdētājiem. Pirmo jautājumu uzdos Manfrēds Vēbers. Tautas partijas grupas vārdā, lūdzu. Godētais priekšsēdētāji, vispirms es gribētu sacīt, ka es gribētu mums visus apsveikt ar to, ka mēs esam šo te trauksmi pārcietuši un visi esam veseli atgriežies šajā zālē. Kā tautas partijas grupas pārstāvs, es gribētu uzdot komisijas prezidentam jautājumu tautas partijas vārdā un tas ir saistīts ar um, mainām, ko mēs esam saņēmuši no vidusjūras reģiona. Daudz cilvēku ir eh, no Āfrikas pārbēguši uz Eiropas valstīm, un daļēji ir arī cilvēki gājuši bojā. Mēs esam ziņās redzējuši, ka daudz cilvēku ir gājuši bojā. Bēgšanas laikā mēs zinām, ka mums visiem tas ir kopīgs izaicinājums sniegt atbildu šo bēgļu traģisko situāciju. Es gribētu tās partijas grupas vārdā lūgt komisijas prezidentu sniegt savu novērtējumu par to, vai komisija Frontex rīcībā ir pietiekami daudz resursu, pietiekami daudz līdzekļi, lai turas vietām reaģētu, un vai mums ir pietiekams juridiskais pamats un likumdošana, lai mēs vidusjūras reģionā varētu kopīgiem spēkiem rīkoties. Un trešais jautājums es gribētu uzzināt, kā risinās sarunas ar izcelsmes valstīm, piemēram, Tunisiju, vai ir kāds progress, un vai kaut ko mēs varam darīt, lai uzlabotu šīs sarunas. Paldies! Lielas paldies, Vēber kungs! Pirmkārt, mēs esam informēti par nesajām notikumiem, kā jūs zināt. Daudz cilvēku gāja bojā bēgšanas laikā. Es pilnībā piekrītu jums, ka ir nepieciešams šajā jomā spērt nopietnākus soļus. Kā jūs zināt, vairāk nekā viens miljons eiro ir sniegti palīdzībai caur Frontex robežu aģentūrām. Uh, Mēs esam centušies cīnīties pret šo spēcīgo migrācijas spiedienu, un uh, vidusjūras valsts arī turpina cīnīties pret šo problēmu ar koordinētiem pūliņiem, bet ir, protams, jādara vēl vairāk. Atbildi jums ir tāda, jā, mums ir nepieciešams vairāk resursu Frontex aģentūrai. Priekšlikums stiprināt Frontex ir jāpieņem nekavējoties, un tāpat ir arī nepieciešams, lai dalībvalsts izrādītu politisko vēlmi. Uh, un solidaritāti savā starpā, lai piešķirtu līdzekļus gan cilvēku resursus, gan uh, finanses. Kā jūs zināt, mums ir nepieciešama dalība valstu sadarbība, lai šos te līdzekļus nodot Frontexam. Lielas paldies, kā mēs redzam. Ir otrs jautājums, vēl viens jautājums. Paldies priekšsēdētāji, paldies prezidenti par šo te jautāju, par šo atbildi. Ja jūs runājat par šiem resursiem, tad es gribētu inter... uzdot jautājumu. Pareizi ir tas, ka valstis līdz šim pārāk maz ir bijušas gatavas dot savus resursus, lai stiprinātu Frontex. Līdz šim mēs esam redzējuši, ka dalībvalsts nav bijušas pietiekami gatavas, lai atbalstītu Frontex aģentūru, bet ja mēs šobrīd uzskatām, ka ir vajadzīgs vēl, tad nu kā rīkoties tālāk? Es domāju, ka šīs debats turpinās. Tā ir viena no tēmām, kas būtu jārisina Eiropā domē. Šo mēnesi 23. un 24. datumā būs padomas sēde, un es domāju, ka dalībvalstīm vajadzētu ne tikai pieņemt priekšlikumu, ko esmu jau ierosinājis, lai stiprinātu Frontex aģentūru, es domāju, ka ir svarīgi arī sniegt vairāk loģistikas līdzekļu, vairāk lidmašīnu, vairāk kuģu, uh, Tas ir neizbēgam, un to mēs nevaram tagad no Eiropas budžeta finansēt Eiropas līmenī. Un tieši tāpēc es domāju, ka politiskā grība ir, bet tas būtu jādara koordinētā veidā. Un šādus centienus ir uzsākus komisāra Malstrēma. Viņa strādā pie tā kopā ar dalību valstīm, un es domāju, ka Eiropa padomu 23. un 24. datumā apstiprinās šos te pūliņus. Un, protams, Mums ir nepieciešama arī sadarbība no trešo valstu puses. Es viesojos Tunisijā, runāju ar Tunisijas premjerministru. Viņi sola mums sadarbību, viņi sadarbojas, un tagad mēs cenšamies panākt kaut kādu loģistikas vienošanos, pragmatisku vienošanos arī ar mūsu pašu aģentūrām. Lielas paldies pēc ugunsdzēsības trauksmes. Ne visi deputāti ir atgriezušies zālē. Tagad eh, Ferhofstata kungam vārds. Lūdzu. Es redzu, ka daži no maniem kolēģiem joprojām atrodas eh, ter, evakuācijā. Kolēģi, vakardien komisārs Solirens runāja par ļoti nopietniem soļiem komisijā. Pirmkārt par eh, glābšanas mehānismu, viņš lūdza ieviest vairākas izmaiņas, viņš sacīja, ka ir nepieciešams uh, panākt, lai valstīm būtu attiecīgas kredīta līnijas un ka, lai šis mehānisms varētu darboties veiksmīgi arī sekundārajā tirgu. Un vēl viņš sacīja, ka to var izdarīt ar uh, diskonta vērtspapīriem, jo tas nozīmē, ka te var būt uh, tās mīmaiņas darījumi no valstīm, uh, kurām ir grūtības, uz uh, šiem te triple A vērtspapīriem. Un viņš arī sacīja, ka komisijai vajadzētu sākt izvērtēt arī iespējas par eiro obligācijām. Visbeidzot, nu te nu mēs esam nonākuši. Mans jautājums jums, Barozo kungs, ir tāds, vai jūs varat apstiprināt, ka tāda ir arī visas komisijas pozīcija? Un otrkārt, tā kā laiks negaida, uh, Vai jūs ierosināsiet šādas izmaiņas par glābšanas mehānismu nākamajā Eiropa padomē jūnijā, kas būs tātad pēc divām nedēļām? Paldies! Es gribētu apliecināt, ka visas tās idejas, ar kurām ir nācis klajā komisārs Rēns, protams, ir izpelnījušās pilnu manu atbalstu. Es neatkārtošu to, ko viņš sacīja. Kas attiecas uz ESM Šobrīd mēs esam procesā, lai šo te iesēm izveidot, kā jūs zinat, valdības ļoti drīz par to vienosies, un es ceru, ka Eiropā domē tiks pieņemts politisks lēmums apstiprinot Eiropas stabilitātes mehānismu ideju. Un, protams, mūsu ideja ir tāda. Kas attiec uz eiro obligācijām, tas jau nav nekas jauns. Komisija vairākus gadus, un tā skatā arī mans, man priekšgājēji, ir nākuši klajā ar ideju par eiro obligācijām, bet dalība valsts šo ideju nav pieņēmušas. Tad, kad bija krīze ar Grieķiju, tad komisija runāja tieši par to, kā rīkoties ar šo te parādu, bet dalība valsts to noraidīja. Es domāju, ka zināms progress ir panākts, lai pieņemtu uh, iespēja apsvērt vairākas opcijas, un, protams, komisija nāks klajā ar vairākām iespējām. Mēs jau esam teikuši, ka ideja par eiro obligācijām ir tikusi pacelta ar nosacījumu, ka dalībvalsts piekristu, bet mēs vēl neesam tik tālu nonākuši, dalībvalsts vēl to neatbalsta, un tāpēc galvenais ir tur, ir uz, uz iesā koncentrēties. Priekšsēdētāji, es nedomāju, ka krīze, kas ar Grieķiju ir galā. Tā kā mums ir jāatrod papildus instrumenti. Un viens no papildus instrumentiem ir tas, ko Oli Rēns piedāvā. Tātad šī te mīmaiņa no sliktajām obligācijām dažās valstīs uz uh, nelielu pakotni AAA eiro obligāciju. Un šīs eiro obligācijas var izdot ESF, ESM vai kāda cita Eiropas aģentūra tas nav tik būtiski. Svarīgākais ir pats mehānisms, un ir svarīgi tas, ka pirmo reizi Olī Rēns un komisija atzīst, ka tas ir tas ceļš, kas mums ejams. Verhofstad kungs. Komisija ir kolēģija. Jums ir viegli piekrist tam, ko Olī Rēns teica, vieglāk nekā piekrist tam, ko es saku, bet es domāju, ka es, mēs sakam vienu un to pašu. Komisija Komisija savā gada izaugsmas pētījumā ir par to runājis un to ierosinājis, bet, diemžēl, dalība valstis tam nepiekrita. Es varu apliecināt jums, ka mēs pieturamies pie šīs līnijas, mēs cenšamies palielināt elastību tirgus intervencei, bet es domāju, ka šobrīd mums būtu jāfokusējas uz ESM un, protams, jāpadomā par iespējām attiecībā uz eiro obligāciju nākotni, ja dalība valsts būs ar mieru spērt šo papildus soli. Paldies, Zahrā Dilkungs. Priekšsēdētājs runās čehu valodā. Dāmas un kungi, mūsu politiskajā grupā galvenokārt darbojas kolēģi no Eirozonas valstīm bet, protams, ir arī vairākas valstis, eh, kas nav eirozonā, bet tās tomēr novēl veiksmi eiro, un mēs vēlamies, lai šī valūta saglabātos, jo daudz mūsu darījumu norisinās tieši ar eh, šo valūtu. Mēs esam saņēmuši tādus nu, divējādus signālus. Padomu saka vienu, ECB saka citu, un tad atkal ierodas SVF, un viņu stāsts, viņu versija izklausās atkal pilnīgi atšķirīga. Un es esmu dzirdējis, ka bieži vien tieši politiskie apsvērumi, šis politiskais redzeslēņķis gūst pārsvaru pār ekonomisko redzeslēņķi. Tiek runāts par nacionālo uh, parādu restruktūrizāciju, bet es gribēju dzirdēt, kāds ir komisijas redzējums. Vai komisija joprojām uzskata, ka aizvien vairāk līdzekļi ir jāiepumpē tautsaimniecībās, tajās tautsaimniecībās, kas uh, cīnās ar milzīgām problēmām, vai beidzot tomēr virs roku gūs veselais saprāts un mēs domāsim par nacionālo parādu struktūru restruktūrizāciju, jo ilgākā laika termiņā tas ir nepieciešams. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs Zahradilkungs kungs, kā jau jūs noteikti būsiet dzirdējis, ka mēs eh, ar problēmām cīnāmies nevien Eirozonas valstīs, ir valstis, kas atrodas ārpus Eirozonas, un tām arī ir nepieciešams finanšu atbalsts. Ņemot vērā Eirozonu, kā jūs pareizi norādījāt, norisinās diskusijas, jā, starp dalībvalstīm padomi, komisija, ECB, lai varētu piedāvāt vislabāko iespējamo risinājumu būsiet noteikti arī dzirdējis, ka nevienmēr ir vienošanās eh, starp ekspertiem par to, kāda būtu vislabākā reakcija finanšu krīzes gadījumā. Darbs joprojām turpinās un būtu tikai godīgi atzīt, ka šie jautājumi ir ļoti sarežģīti un piņķerīgi un eh, izaicinājuma apjoms eh, ir kaut kas tāds, kam nav līdz šim bijis precedenta. Tieši tādēļ komisija ir bijusi ļoti piesardzīga sniedzot paziņojums par šiem jautājumiem, jo tie bieži vien ir ļoti jūtīgi. Un parādu restruktūrizācija īstenībā nav alternatīva. Ir jāveic uh, fiskālā konsultācija, bieži vien tas ir jāveic par mm, spīti zobu sāpēm, ko tā var radīt, un uh, tas būs labākais risinājums. Paldies! Thank you! Paldies! Kons Bendits, kungs, lūdzu. Prieksēdētāja kungs, Mrazov kungs. Ir patiesi, ir pareizi tas, ka mēs nevienmēr saprotam jūsu pozīciju. Man ir trīs argumenti. Pirmkārt, par pārstrukturizāciju. Mēs zinām, ka pārstrukturizācija notiks laika gaitā, un te es, piemēram, varētu runāt par Grieķijas restruktūrizāciju, un tas ir tāpēc, ka ir jāļauj Grieķijas valdībai atgūties, atgūt uzticību, uh, Un, protams, arī Grieķijas sabiedrībai ir jāpārstruktūrēs, jo šobrīd Grieķijā neviens nevienam neustic un pavisam noteikti neustic valdībai. Un uh, valdībai ir jādod kaut kāda iespēja savai iedzīvotāji, saviem iedzīvotājiem, ne tikai jāpievelk jostas stingrāk, jo pretējā gadījumā nebūs iespējams atgūties no krīzes. Tā kā es domāju, ka visiem, tā skaitā Eiropas komisijai, vajadzētu padomāt vairāk tieši par šo te uzticības uh, celšanu Grieķijā. Tas ir ļoti būtiski, jo ar šiem taupības pasākumiem iedzīvotājiem nav bijis laika apstāties un padomāt, un tāpēc ir arī šis te noraidījums, kas var izrādīties ārkārtīgi bīstams. Un man pēdējais punkts - izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Vai Eiropa nevarētu pastie palīdzīgi roku šajā ziņā? Jums ir bankas Austrijā, Luksemburgā, Kiprā, Šveicē kurās Grieķijas iedzīvotājiem ir konti, kāpēc gan tos neiesaldēt vai, teiksim, kāpēc neatsauc šo te noslēpumu, lai Grieķijas valdība zinātu, kur tieši nonāk šī te nauda, kas netiek samaksāta nodokļos. Jo galu galā Eiropa bankas noslēp šos te līdzekļus, kas nav atnākuši. Es gribētu atgādināt deputātiem, ka vajadzētu ievērot runas laiku, saka priekšsēdētājs. Konbendit kungs. Jā, Grieķijā pastāv problēma ar nodokļu nemaksāšanu. Es nedomāju, ka tā ir problēma, kas ir radījusi šīs struktūrālās grūtības Grieķijā. Mēs esam runājuši par uh, jautājumu, kas saistās ar banku noslēpumu jau kopš 2009. gada. Visas valsts, tā skaitā arī Šveica, ir piekritušas pasākumiem, saskaņā ar kuriem informāciju nedrīkst nesniegt, ja to pieprasa kādas citas eh, bankas vai kā cita atbildīgā iestāde. Un nu, tas ir iekļauts sadarbības nolīgumā, kas sāka, kas sāka darboties šā gada 11. martā. kas tika publicēta šajā te datumā, vēlāk tās stāsies spēkā. Līdz ar to Eiropas Savienība ir risinājusi šo jautājumu un uh, būs nodrošināta pilna informācijas apmaiņa starp nodokļu iestādēm. Es domāju, ka ar administratīvās sadarbības palīdzību dalību valsts, dalību valstīm vajadzētu apmainīties ar informāciju, tā skaitā ar Grieķiju, un tādējādi būs iespējams cīnīties pret krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Uh, Priekšsēdētājs atvainojas un klonu Bendit kungam nedod vairs vārdu, jo jūs esat izmantojis visu laiku. Piezīmes var izslēgt mikrofonu. Jā, pavisam īsi. Barozo kungs, man ir viens īsts jautājums. Es priecājos, ka G8 samitā un bija tik skarts jautājums par internetu, un man ir jautājums, kāpēc tad šie te varenie runā par internetu. Varbūt jūs varētu kaut ko pastāstīt, vai tas ir tāds vienreizais gadījums, vai vēl, vēlreiz atkārtot šāds jautājums tiks iekļauts darba kārtībā. Es domāju, ka prezidents Sarkozī ideja par internetu izmantošanu bija lieliski, jo internets ir globāls fenomens, visi vēlas izmantot internetu. Uh, un uh, tas ir palīdzējis devu savu pienesumu gan uh, zināšanu izplatībai, gan tā tālāk. Bet, protams, internets tiek arī izmantots nelabvēlīgos nolūkos, lai eksploatētu bērnus, noziedzīgos nolūkos. Līdz ar to mums bija ļoti interesanta diskusija. Un uh, tajās diskusijās piedalījās tādi lieli domātāji, Facebook eh, vadītājs, Ukerman kungs, Google vadība un tā tālāk. Un mēs runājām par jautājumu, kā attīstīt internetu, bet tajā pašā laikā saglabājot visas attiecīgās brīvības un inovācijas potenciālu. Diskusijās tika apliecināts arī tas, ka atkal G8 darba kārtībā kaut kad tiks iekļauts jautājums par internetu. Paldies! Priekšsēdētāj kungs! pre prezidenta kungs, es būtu nedaudz tāds piesardzīgs šajos, šajā jautājumā un gribētu vērst jūsu uzmanību uz šādu jautājumu. Vai jūs būtu gatavs mūs informēt par šo te internetu jautājumu, jo būtībā tas ir tāds ļoti izšķirošs jautājums, kas skar nākotni. Paldies! Il n'y avait pas vraiment de négociation. C'était un échange de vues très générale, une sorte de brainstorming. Jāsaka, ka tās patiesībā nebija sarunas, bet drīzāk viedokļu apmaiņa. Tā bija kā tāda prāta vētra. Un Es gribētu teikt, ka tur piedalījās um, galvenie, um, teiksim, lielākie spēlētāji šajā nozarē un uh, mēs uh, lūdzām uh, šo lielāko internetu uzņēmumu vadītājs dalīties domās par to, kāda viņi redz internetu nākotni, un G8 uh, vadītāji attiecīgi paudas to, ko viņi sagaida no interneta, bet, kā es teicu, nebija nekādas sarunas par konkrētiem rezultātiem vai uzdevumiem. Jāsaka, ka mm, Katreiz, kad es paredzu iepriekš, ka valstī būs nepieciešama palīdzība, tad jūs sakat, ka nē, nevajadzēs, un pēc tam tas notiek atkal. Un um, tagad mums priekšā stāv vēl uh, vienas valsts izpirkšana, ja tā varētu teikt. Un domāju, ka jūs šoreiz to atkal nenolieksiet. Bet jāsaka, ka ir ļoti svarīgi, ka tas notiek gan Grieķijā, gan Portugālē, gan Īrijā. Un es domāju, ka tuvākajās nedēļās mēs varētu saskarties ar Eiropas centrālās bankas vispār integritātes jautājumu. Jo, Barozo kungs, vai jūs akceptētu to, ka Eiropas centrālās bankas finanšu stāvoklis un stabilitāte ir būtiski apdraudēta? Paldies. Atbilde. Nē, es to neatzīstu. Es uzskatu, ka Eiropas centrālā banka ir uzticama, stabila institūcija, kas tiek vadīta gudri un pārdomāti, un es domāju, ka Eiropas centrālās bankas neatkarību respektē visas Eirozonas valstis. Mēs zinām, ka ir dažas grūtības Eirozonā, bet, kā es teicu, tas nav tikai šīs zonas grūtības. Un ļoti bieži kritika ir tīri ideoloģisks. Un uh, parādu problēma uh, nav ekskluzīvs jautājums. Jāsaka, ka vidējais parāda līmenis Eirozonā ir zemāks nekā Lielbritānijas parāds. Uh, un tajā pat laikā nav iespējama monetārā savienība bez integrētas institucionālās arhitektūras. Un tagad mēs cenšamies eh, atbilstoši reaģēt uz situāciju, un Eiropas centrālā banka tādēļ arī attiecīgi rīkojas. Paldies! Eh, vakar eh, viedie cilvēki nāca klajā ar to, ka attiecībā uz Eiropas centrālo banku 180 miljārdu eiro e, ir jāpiešķir Grieķijas valstī un bankām, un vai Eiropas centrālā banka neredz, ka tās aktīva vērtība kritusies par 4,5% un līdz ar to kapitāla bāze tiek pilnībā likvidēta? Vai jūs piekrītat Junker kunga teiktiem pirms pāris nedēļām, ka ņemot vērā eiro nopietno situāciju, jums nākas melot sabiedrībai. Barozo kungs. Pirmkārt, es nemaloju, un komisija vienmēr ir konsekventi sniegusi informāciju par situāciju. Situācija ir sarežģīta. Mēs to esam godīgi pateikuši jau no paša sākuma, bet mēs neizliekamies par to, ka situācija būtu rožaina. Eiropas centrālās bankas stabilitāte ir atkarīga no eirozonas valstu valdību pasākumiem, notrošinot eiro stabilitāti. Un tādēļ man nav šaubu par eh, šo mm, pūļu ilgtspējību un Eiropas centrālās bankas ilgtspēju. Un es esmu pārliecināts, ka Eiropas centrālā banka aizstāvēs eiro intereses un dalību valstu valdības sniegs viss nepieciešamās garantijas, kas Eiropas centrālās bankai ir nepieciešama, lai tā realizētu savu neatkarīgo lomu, kas attiecas attiecās uz centrālo uh, banku atvērtību šīm uh, parāda riskām, uh, tad jāsaka, ka Eiropas centrālā banka ir, tiek starptautiski respektēta. Paldies, Sinklērs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība kļūst arvien plašāka un sagaidot eh, to, ka tiks veidots arī paneiropas politiskās partijas integrācija, vēl vairāk padziļinās. Eh, Vācijas pozīcija attiecībā uz Lībiju un tāpat arī situācija ar Schengens vīzām. Vai eh, jūs varētu paskaidrot, kā ir iespējams realizēt kopīgu politiku ārlietās un drošības politikā, ja nav vienprātības? Un, ja dalībvalsts nevar realizēt vienpusēji savas vēlmes attiecībās ar trešajām valstīm, Brozokungs, diemžēl es nesaprotu, kas stāv aiz jūsu jautājumu, jo mēs esam 27 demokrātisku valstu savienība un kopējā ārējā un drošības politikā Mēs esam vienojušies, ka lēmumi tiek pieņemti vienbalsīgi. Un ja dalībvalstis visas nepiekrīt kaut kam, tad mums nav iespējams uzspiest lēmumu šīm dalībvalstīm, kas tam nepiekrīt. Tā kā mēs pilnībā respektējam ne tikai savienības demokrātisko garu, bet dalībvalstu demokrātiju. Un es domāju, ka tas ir mūsu Eiropas pilsoņu interesēs, lai dalībvalsts rīkotos kopā arī ārējo jautājumu risināšanā. Nenoliedzami Eiropā šodien arī lielajām dalību valstīm nav pietiekam liela ietekme, lai uz vienlīdzīgiem noteikumiem vestu sarunas ar tādām lielvalstīm kā Ķīna vai ASV, bet kopā mēs varam lietas mainīt. Un es ļoti ceru, ka šis process novadīs pie uh, plašākas konverģences arī ārpolitikas jautājumos. Paldies! Papildus jautājums, Sinklērs Kons. Paldies! Es pieminēju visu Eiropas partijas, politiskās partijas jautājums, kādēļ nodokļu maksātājiem būtu jāfinansē šīs Eiropas līmeņa politiskās partijas un cik tās būs noderīgas Eiropas savienības mērķu sasniegšanai. Jautājums ir par Eštons kundzi. Es zinu, ka viņi ļoti reti piedalās komisijas sanāksmēs un apvienotā karalista tiek pienācīgi pārstāvēt komisijas līmenī. Atbilde. Eiropas mēroga partijas ir atzītas arī Eiropas Savienības funkcionēšanas līgumā, un tādēļ ir pamats atbalstīt Eiropas mērogu politisko partiju veidošanu, jo tās ir Eiropas struktūras, kas ir atzītas arī līgumā, kas attiecās uz Katrīnu Aštons kundzi. Jūs zināt, viņa ir ne tikai komisijas vicepriekšsēdētāja, bet viņa ir arī augstā pārstāve. Un viņai ir jāpārstāv Eiropas Savienība arī ārvalstīs. Tādēļ uh, viņai ir daudz vairāk ārvalstu komandējumu nekā uh, jebkuram citam komisāram. Bet tajā pat laikā es gribētu teikt, ka komisijas cilvēki, komisijas pārstāvi nepārstāv dalību valstu intereses, viņi pārstāv Eiropas Savienības intereses. Un tad, kad mēs stājamies amatā, tad mēs visi dodam zvērestu, ka mēs nerīkosimies dalību valstu vārdā vai interesēs. Mēs rīkosimies objektīvi, neatkarīgi. Un uh, Lielbritānija kā dalībvalsts ir pārst pienācīgi pārstāvēta uh, padomē. Paldies, Mārtiņš Šulckungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es atvainojos, ka ierados zālē novēloti, bet es arī pacietīgi gaidīju līdz pašām beigām, kamēr dosiet man vārdu. Barozu kungs, ņemot vērā to nopietno situāciju, kur piedzīvojam, vēlējos jums vaicāt sekojošo. 2000 2008. gadā mēs piedzīvojam ļoti smagu banku krīzi. 2009. gadā banku krīze noved pie ļoti smagas tautsēmniecības krīzes. Banku pārņemšana un glābšana 2010. gadā noveda pie valstu budžetu krīzes šī smagā budžetu krīze tagad uh, ir vainagojusies ar tādu bezprātīgu orģiju, kurā tiek pieņemti aizvien jauni un jauni pasākumi, ko uzspiež Eiropas Savienība. Un tas aizvien uh, lielākā valsts skaitā noved pie dziļākas traģēdijas. Un pastāv risks, ka 2011. un 2012. gadā, ņemot vērā banku un finansiālo krīzi, mēs nonāksim ļoti smagā sociālajā krīzē. Ist die Kommission bereit? Es vēlējos pavaicāt, vai komisija ir gatava ar mums diskutēt par to, kā mēs varētu. Um, risināt šos eh, sociālās sistēmas finansējuma trūkums, jo ir ļoti daudz valsts, kur cilvēki smagi cieš no sociālo pabalstu trūkumu. Mums vajadzētu uzlabot sociālo drošības sistēmu un, protams, beidzot vajadzētu runāt arī par eiro obligācijām, lai mūsu rīcībā būtu tie līdzekļi, kas ļautu mums investēt izaugsmē un jaunās darba vietās, lai eh, vajākās valsts varētu no tā gūt labumu. Paldies! Uh, Šulca kungs, varbūt, ka jūs zinat, ka e, komisija ir pieņēmusi rekomendācijas visām 27 dalību valstīm. Un jautājums, ko jūs nu pat minējāt, mums e, ir ļoti svarīgs. Taupības pasākumi ir svarīgi, lai samazinātu deficītu un parādu apmērus. Uh, Tas nav viegls uzdevums, bet tajā pat laikā mēs uzskatām, ka ik viens eiro, kas patreiz tiek iztērēts, tiek vērsts uz to, lai um, uzturētu pašu svarīgāko un nepieciešamāko infrastruktūru nodrošinātu tās funkcionēšanu. Un mums ir nepieciešams struktūrāls reformas, lai palielinātu konkurēt spēju, vienlaicīgi aizsargājot vismaz aizsargātos. Paldies! Brozo kungs turpina. Mēs esam eh, pieņēmuši arī eh, dokumentu par darba tirgus attīstību, par sociālās dimensijas iekļaušanu visās rīcību politikās, un mēs izvērtējām, kādas ir iespējas sasniegt šos mērķus. Paldies, priekšsēdētājs. Es atvainojos, tā bija jūsu jautājums, tika tik uzdots minūte un 52 sekundes, tāpat kā ar eh, Bendītu kungu un Zahreju kungu, diemžēl es nevaru jums dot vairāk iespēju izteikties. Tagad nonākam pie brīvā mikrofona procedūras. Um, diemžēl mums ir noteikumi, kas jāievēro. Tālāk brīvā mikrofona procedūra. G8 samets. Markos Kurīkungs. Viena minūte lūdzu jūs rīcībā. Grazie, Presidente. In realtà io non volevo intervenire. Paldies, priekšsādātāji. Patiesībā es negribēju runāt par G8, bet es gribēju uzdot Barozo kungam jautājumu par kultūru. Eiropas Savienībā ir ļoti daudz programmu, kuru mērķis ir veicināt cilvēku uh, sanākšanu kopā, rīkošanos kopā un tas attiecās ne tikai uz jauniem cilvēkiem. Uh, un uh, šajās programmās piedalās arī daudz jaunu profesionāļu. Diemžēl runātājiem izslēgts mikrofons. Uh, well, uh, we have a topic. Priekšsēdētājs. Patreiz tēma ir par G8. Lūdzu, turpiniet. Jā, paldies, priekšsēdētāja. Es teicu, ka attiecībā uz gribētu zināt, ko komisija domā par šo programmu nākotni. Uh, Eh, kur, eh, kura darbības termiņš drīz beigsies, un kā komisija ir iecerējusi tālāk plānot šīs programmas no 2013. gada tālāk. Un eh, Eiropas Savienībā ir ļoti daudz jaunu cilvēku, kur piedalījās šajās programmās. Komisijas atbilde. Tad, kas attiecās uz kultūras aspektiem un komisijas uh, līdzdalību uh, šajos jautājumos, tad uh, mēs šī gada mēneša beigās nāksim klajā ar pozīciju, ar nostājas dokumentu attiecībā uz uh, finansējumu piešķiršanu ne tikai kultūras programmām, bet arī citām programmām. Un centīsimies racionalizēt šīs programmas, lai šīs programmas ir tīpaši tās, kas ir būtiskas, svarīgas un kuras cilvēki uztver kā Eiropas kultūras simbolu, turpinātos. Paldies! Tālāk Sāra Lutfords kundze. Paldies priekšsēdētāji! Es runāšu par doto tēmu. Komisija vakar pieņēma ziņojumu paketi par cīņu pret korupciju, un tas uh, Eiropas senībai maksā 120 miljārdu eiro gadā, bet astoņas dalību valstis um, ir saņēmusi ļoti zēmu vērtējumu um, startautiskajā šajā korupcijas uh, reitinga Transparency International uh, sarakstā. Un, Kas attiecās uz jaunatīstības valstīm, ne, nekur nav minēts par to, ka attīstītajām valstīm vajadzētu radīt piemēru šajā ziņā. Varbūt, ka ir pieļauta kļūda, nerunājot uh, par um, korupciju ar uh, padošajām uh, ekonomikām, kā piemēram Krievija, kas ir 154. vietā. Atbilde. Jā, tad, kad mums bija tikšanās, piemēram, ar Āfrikas vadītājiem, mēs runājām par korupciju, bet ko, pretkorupcijas jautājumi tiks apspriesti G20 tikšanās laikā novembrī. Ikreiz, kad uh, notiek korupcija, tad kāds tiek korumpēts, bet kāds arī dod kukuli. Tādēļ, tad, kad mēs uh, runājām par šo jautājumu ar Āfrikas uh, valstu vadītājiem, mēs runājām par to, un es jau norādīju, ka komisija nāks klajā ar iniciatīvu attiecībā uz izēju vielu izmantošanu. Un ļoti bieži tieši caurskatāmības trūkums uh, ļauj atbilstošiem režīmiem negodīgi izmantot ieņēmumus, tirgojot savu valstu dabas resursus tā saucamajai attīstītajai pasaulē. Tieši šādā rakursā mēs skatījām šo jautājumu G8 sanāksmē. Paldies, Pīters Vandālenkungs. Meneer Barroso, u sprak zojuist over de Europese Centrale eh, Tik uzdot arī jautājumi par Eiropas centrālo banku, un jūs teicāt, ka Entra Eiropas centrāla banka ir neatkarīga. Bet īstenībā ECB nav neatkarīga, ja mēs runājam par Grieķijas krīzi. ECB izvēlējās to pusi, kurai pieslieties, un tika arī uh, iepirkts uh, obligācijas vairāku desmitu miljārdu eiro apmērā. Un tagad uh, tā vēršas pret Eiro, uh, Grieķijas parādu restruktūrizāciju. Ko jūs esat plāņojuši, lai ECB atskaitītos un ieviestu stingrākus restruktūrizācijas lēmumus? Īstenībā ECB ir divu portfeļu šobrīd. Paldies! Uh, e Atbilde ECB e ir neatkarīga, un to atzīst ne tikai uh, e, Lisabonas līgums, e, bet pēc septiņu gadu pieredzes savā amatā ļoti bieži strādājot ar ECB un tās vadību un piedaloties uh, sanāksmēs ar ECB, es redzu, ka uh, Viņiem nav nepieciešams mūsu atbalsts, lai pierādītu savu neatkarību. Kas attiecās uz pārstrukturāciju, jāsaka, ir dažādi varianti un scenāriji. Komisijas pozīcija jau tika ļoti skaidri noformulēta. Mēs uzskatām, ka uh, Restruktūrācija nav alternatīva tām, kas dalībvalstīm ir jāveic konsolidācijas un fiskālās reformas sakarā, un šādu nostāju mēs saglabāsim. Paldies! Figureido kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī par G8. Komisijas priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos zināt, vai jautājums par finanšu tirgu regulējumu tika kārtējo reizi atlikts, it īpaši jautājums par nodokli finanšu darījumiem lai pieliktu punktu šīm no nodokļu paradīzēm, eh, reitingu aģentūru patvaļai, jo tās ir pilnībā zaudējušas uh, uzticību un ir absolūto darbs ir absolūti necaurskatāms. Tāpat uh, problēmas, ar ko saskars Īrija, Portugāla, Grieķija, tiek noteikti pasākumi, kas šīm valstīm ir jāveic, kas paredz taupības pasākumus, bet tie vissmagāk skār um, ierindas strādniekus, Tas nozīmē vēl vairāk tikai eksploatācijas palielināšanos, un īstermiņā, vidējā termiņā tas nozīmē lielāku nabadzību, lielāku nevienlīdzību un darba zaudēšanu. Vai jums nešķiet, ka tas ir pretrunā ar tiem principiem, kas atrunāti Eiropas Savienības dibināšanas līgumos? Figurēdo kundze atbilde. Tātad par finanšu tirgu regulējumu. Kā jūs zinat, G8 ir tā vieta, kur šie jautājumi vienmēr tiek apspriesti kā prioritārie. Un es pats G8 sanāksmes laikā uzsāku diskusijas par nodokļiem finanšu darījumiem un es saistīju to arī ar attīstības palīdzību. Jāsaka, es personiski esmu par nodokļu noteikšanu finanšu transakcijām, un es ļoti ceru, ka vistuvākajā nākotnē tas arī realizēsies. Tālāk jūs vaicājāt par uh, problēmām Eirozonā. Mēs par to runājām, un mēs uzskatām, ka Mēs nevaram sasniegt sociālo tirgus ekonomiku bez uh, minētajiem pasākumiem. Jautājums. Kā astoņi eh, laikā tika runāts arī par uh, politiku vidusjūras reģionā. Eiropas Savienība ir atvēlējusi 1,24 miljārdus eiro uh, vidusjūras reģionā kaimiņu valstīm. Uh, Es saprotu, ka daudz uzskata, ka tas ir domāts tikai dienvidu teritorijām. Sākotnējā fāzē 150 miljoni bija austrumam, austrumiem un vispārējais bija dienvidiem. Kā jūs paskaidrosiet šo nevienlīdzību attiecībā uz uh, finanšu līdzekļiem, kas ir atvēlēti vidusjūras reģiona dienvidu daļas kaimiņu valstīm. Paldies! Uh, Atbilde. Volškī kungs, es gribētu norādīt, ka e, šīs e, bažas, ko jūs paudāt, ir tieši attiecībā uz austrumu kaimiņu valstīm, bet es domāju, nevajadzētu šo situāciju raudzīties kā uz konkurences starp austrumiem un dienvidiem. Mums ir jāpalīdz tiem, kuri to vēlas, un mums ir jādara tas pēc iespējas efektīvāk. Un patiesībā uh, Mūsu pieeja, ko mēs piedāvājam pārstrādātajā jaunajā kaimiņa attiecību politikā, paredz nevis resursu piešķiršanu austrum, rietum, eh, teiksim, asīs, bet atkarībā no tā, cik daudz reformas mūsu partneri realizē. Tie, kuri dara vairāk, tie attiecīgi vairāk atbalsta arī saņēmis. Jo Tagad uh, uh, valstīm ir jāpierāda, ka tās ir pelnījušas mūsu atbalstu. Un es domāju, ka tādējādi mēs izpildīsim savas saistības gan attiecībā uz austrumu kaimiņu reģioniem, gan arī uz dienvidu kaimiņu reģioniem. Desernes kundz lūdzu. Euh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlējos atsaukties uz iepriekšējā kolēģa teikto pieskaršos arī jūsu atbildēji. Tātad jūs pieminējāt to finanšu atbalstu 40 miljārdus eiro, 15 miljārdu no Eiropas Savienības dalību valstīm un pārējo naudu piesniegs Eiropu un ECB. Jūs runājāt par priekšnoteikumiem. Protams, ka palīdzības sniegšana ir saistīta ar konkrētiem kritērijiem - pulcēšanās brīvība, preses brīvība, cīņa pret korupciju un uh, tieslietu sistēmas neatkarība. Mēs šos priekšnoteikums ļoti labi zinām - armijas reformas, policijas spēku reformas, bet kurš tad to visu novērtēs? Kurš? parūpēsies, lai jaunā arābu demokrātija patiešām nostātos uz pareizā ceļa un lai tiktu izmantoti visi šie principi. Uh, parlaments noteikti ir eh, jāiesaista šajā darbā, vai parlamentu kāds vēlas šeit iesaistīt. Paldies. Barozo kungs atbild. Nu, kāda ir mūsu doma, kādas ir visu mūsu domas? Eh, protams, ka komisijai vajadzētu izvērtēt eh, sasniegto progresu. Es esmu īstenībā lepns uz to, ka komisija kopīgi ar augsto pārstāvi Eštoni. Uh, jau ir piedāvājusi šo atbilžu tādu kā melnrakstu, tātad mūsu partneru attiecības ar vidusjūras reģionu valstīm, ar jauno arābu demokrātiju. Mēs vērtēsim progresu, uz priekšu spērtos soļus un būtu ļoti jauki, ja komisija procesā tiktu iesaistīta ciešāk. Protams, mums ir jāatskaitās Eiropas parlamentu priekšā un tādēļ es atbalstīšu uh, Mm, jebkurā gadījumā to, ja jūs vēlēsieties iesaistīties šajā procesā un tā novērošanā. Protams, mums jārunā par strateģiski nozīmīgu attīstību šajā reģionā, jo tas ir svarīgi nevien uh, Īslām pasaulē, bet arī Eiropas Savienībai. Un mēs, protams, nevaram. Uh, palīdzēt šos principus iedzīvināt tikai tur uz vietas, ir jāpadomā par demokrātijas principu iedzīvināšanu arī Eiropas sirdī. Paldies! Priekšsēdētāji. Es iepazinos ar 2009. gada ekonomiskajiem datiem, un saskaņā ar tiem 58 miljārdu uh, e, ASV dolāru bija uh, starptautiskais IKP. Runājot par monetāro politiku, Mēs runājam par. E. Mēs runājam par jauniem dolāriem, bet mēs nerunājam par eh, citām jaunām valūtas vienībām. Īstenībā ekonomisti daudz par ko strīdas, bet eh, ir arī uh, daži principi, par ko tie var vienoties. Mēs runājam par ļoti lielu naudas summu piešķiršanu aizdevumos. Un īstenībā mums būs grūti uzlabot makroekonomisko situāciju, jo Eiropas Savienība cīnās ar recesiju. Barozo kungs, vai uz, uzskatāt. G8 meeting, but maybe some points. Vai eh, jūs uzskatāt, ka eiro obligācijas atrisinās šos parādu uh, slogus? Un priekšsēdētāja kungs atzīmē, ka daudz jautājumu jau ir līdzīgi pēc savu raksturu, varbūt eh, tāpēc nav liels jēgas tos uzdot otrais. Barozo kungs, lūdzu. Jā, es vēlējos jums izklāstīt komisijas pozīciju. Mēs vienmēr esam bijuši eh, ļoti uh, labvēlīgi noskaņoti pret eiro obligācijām un kāda ir realitāte. Īstenībā nebija vienošanās starp dalību valstīm. Dalība valstis tagad vienojās par Eiropas līmeņa stabilitātes mehānismu. Un, ja tas būs nepieciešams, šāds mehānisms varētu kļūt par eh, galveno finanšu institūciju visā pasaulē runājot par uh, finanšu stabilitāti. Mums noteikti vajadzētu vairāk uh, uzmanības pievērst tam, ko mēs varam reāli paveikt, tātad cik daudz pūliņu tajā visā ir jāieliek. Un ir paredzēts vairākas iespējas, kā varētu emitēt uh, šīs eiro obligācijas. Protams, dalību valstīm ir jāizrāda arī politiskā grība. Un jā, ir jāpieņem pareizie lēmumi. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs, ka jūs atbildējat uz jautājumu kas ir ļoti problemātisks. Andrew Bonsa kungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies! G8 samitā daudzi e, vēlējās e, paplātīties ar to, ka 30 miljārdi eiro tiks piešķirt Ēģiptei un Tunisijai kādreizējām diktatūrām. Kā G8 var atbalstīt tādas valstis? kas uh, virzās nevien uz demokrātijas pusi, bet arī uz, uh, tirz, uz tirzniecības uzplaukumu. Tad, ja šīs valstis uh, sajutīs naudas smāržu, tad īstenībā tās sapratīs, kāds labums ir no brīvās tirzniecības un no uh, pakalpojumu liberalizācijas. Un es nedomāju, ka šī nauda tiek piešķirta Es uzskatu, ka nauda ir jāpiešķir, lai uzlabotu demokrātiskās institūcijas un īstenotu reformas, bet ir jāsaprot, ka donoriem nav tiesību uh, instruēt uh, jaunās demokrātijas, uh, kāda pareizā izvēle būtu jāizdara. Prezidenta kungs uh, norāda runātājiem, ka vajadzētu jautājums uzdot nedaudz lēnākā tempā, jo tūkiem ir grūti tikt līdz runātāju tempam. Paldies. Tagad Barozo kungs lūdzu. Jā, es piekrītu Eh, tai perspektīvai, kas tika pieņemta G8 samita laikā, un tās ir mūsu visu kopīgās intereses, lai eh, veidotos nevien atvērta sabiedrība, bet atvērta tautsaimniecība. Mēs daudz uzmanības pievēršam attīstībai šajā reģionā, un mēs nekad tur nevarēsim ieguldīt tik daudz naudas, cik ir nepieciešams. Jā. Ja? nebūs uh, liberalizētas tirzniecības. Magrebu valstīs uh, nav pietiekami laba tirzniecības struktūra, bet tajā pašā laikā viņi vēlas iekļūt mūsu gost. Mums ir jāpasaka, ka uh, mēs esam gatavi ar viņiem sadarboties, bet viņiem pašiem ir jābūt atklātākiem, ir jābūt uh, skaidrākiem nu, spēles noteikumiem arī ekonomikas jomā. Runāsim par globālo ekonomiku. Piemēram, Āzijā daudzas valsts joprojām nav demokrātijas, bet uh, ņemot vērā savu robežu atvēršanu gan tādā tiešā, gan pārnestā nozīmē, uh, arī valstu pilsoņu pilsoņu varēja eh, tomēr būt ieguvēji no šāda veida apmaiņas. Paldies tagad Gabriela Albertīnī kungs. Paldies, paldies priekšsēdētē kungs. Barozo kungs. G8 samita paziņojumā bija minēti arī tuvie austrumi. Uh, tika teikts, ka ir uh, jāiedzīvina de demokrātiskie principi, Izraels un Palestīnas iestādēm ir jāņem vērā sadarbības līgumi un nedrīkst ieviest tādas pasākums, kas sasniegto progresu palēninātu. Eiropas Savienība G8 ir uh, tāds pārliecinošs spēlētājs, vai jūs atbalstāt šo deklarāciju, un ko jūs varētu teikt eh, Palestīnas pusē, jo viņi ANO asamblējā septembrī ir gatavi uh, nāk klajā ar vienpusīgiem paziņojumiem. Uh, Barozo kungs atbild. Runājot par vidējo austrumu miera procesu īstenībā pēdējo gadu laikā, pēdējo 30 gadu laikā nav bijis nevienas G8 sanāksmes, kad šis jautājums netiktu minēts. Un, protams, abām pusēm ir jāiegūt pietiekam daudz pūliņu, lai beidzot sarunas vainagotos ar panākumiem. Tika noslēgta pamat vienošanās un tā varētu nest konkrētus augļus, bet, protams, ir Eh, rūpīgi jāanalizē šī jaunā vīzija, jo G8 partneri, piemēram, nav tā viennozīmīgi noskaņoti pret Hamas un pret 67. gadā noteiktām valsts robežām. Protams, eh, ir arī zināms risks ka eh, Palestīna vēlētos vienpusīgi pieprasīt savus teritorijas atzīšanu septembra ANO asamblējā. Uh, Es ceru, ka Eiropas Savienība varēs izkristalizēt vienotu pozīciju šajā jautājumā. Par to tagad norisinās diskusijas ar dalību valstīm. Paldies tagad Bernarab Atūkundze. Paldies priekšsēdētāji kungs. Barozu kungs. G astoņi sanāksmē tika lēmts piešķirt Eģiptei un Tunisijai 40 miljārdus eiro. Tas jau tika pateikts, bet Eiropas Savienībai ir jāpieprasa vairāk caurskatāmības, demokrātijas, izsakojamības no šajām valstīm un ir jābūt uh, labākai piešķiramo līdzekļu pārvaldībai. Vēlējos jūs uzmanību pievērst sekojušiem aspektiem. Pirmkārtām jānāk par caurskatāmību un demokrātiju, sniedzot attīstības palīdzību, otrām kārtām cilvēktiesību ievērošanu Tāpat ir jāspēcina eh, NVO un dažādu pilsoniskās sabiedrības organizāciju eh, loma un eh, tiesības. Parlamentam, protams, ir jātiek iesaistītam visos šajos procesos. Barozo kungs, jums ir jāgarantē, lai e, mērķa auditorija, kam šī nauda tiks piešķirta, to arī saņemtu un e, to arī attiecīgi izmantot. Paldies. E, Barozo kungs atbild. Deputāts kundze, jūs īstenībā man gandrīz vārdus no mutes izrāvāt. Mēs tieši tagad esam apņēmušies darīt, ko jūs minējat savā runā. Mēs pie tā strādājam, un mēs vēlamies, lai eh, partneru valstis eh, šo finansiālo palīdzību eh, izmantot pēc iespējas noderīgāk. Un e, to dara nevien komisija ar savā pakļautībā esošajiem dienestiem, nē, arī augstā pārstāva darīs pietiekam daudz, būs īpašais sūtnis šajā reģionā, kas parūpēsies par programmu labāku īstenošanu. Un dialoga laikā mēs noteikti varēsim šīm valstīm sniegt palīdzīgu roku, tādā veidā iesaistot uh, ciešāk visos darbos arī pilsonisko sabiedrību. Tunisijā es tikos ar valdības pārstāvjiem, kā arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ar cilvēkiem no sieviešu organizācijām, uh, ārotbiedrību pārstāvjiem un tā tālāk. Uh, Un es varu nenogurs atkārtot, cik ļoti vērtīga ir mūsu iesaistīšanās šajā reģionā, tas, ka mēs izrādām interesi par notikumiem. Un Desarnēsas kundzē es teicu, ka noteikti Eiropas parlamenta iesaista būs ļoti svarīga, atbalstot arī jaunos demokrātijas iedīgļus politiskās partijas. Paldies, Kumucākus kungs, lūdzu. Paldies. Pēdējā G8 samitā tika runāts par globālo ekonomiku. Jūs vienojāties eh, par konkrētiem soļiem, kas jāspēr, lai uh, valsts izdevumi būtu ilgspējīgāki un lai tiktu samazināti bezdarba rādītāji. Protams, tam visam ir jānāk par labu sabiedrībai kopumā un katram pilsonim atsevišķi. Kas notiek Grieķijā? Nesen desmitiem tūkstoši pilsoņu. Um, uh, devās ielās, pulcējās laukumos, ap valdības ēku. Viņi ir izmisuši, viņiem nav nekādu cerību. Un priekšsēdētāji, kungs, īstenībā neviens politisks lēmums nevar būt efektīvs, ja tauta to neatbalstīs. Īstenībā Eh, Grieķijā tagad viss balstās uz diviem vaļiem - uz eh, taupību un bankrotu. Nu, tā vairāk nevar turpināt. Kā atrisināt šo situāciju mierīgā, draudzīgā veidā? Varbūt, ka vajadzētu pajautāt cilvēkiem, ko viņi par to visu domā, un jāpadomā arī par nākamajām paudzēm. Paldies! Barozu kungs, jā, es noteikti vēlētos paust savu solidaritāti Grieķijas pilsoņiem un Protams, viņi tagad piedzīvo īpaši grūtus laikus, bet ir jādomā par politisko līderu atbildību gan Eiropas līmenī, gan valdības līmenī. Viņiem ir jāpārliecina savu nāciju par to, kāda soļa ir jāspēr, un bez fiskālas konsolidācijas un pietiekam spēcīgam reformam Grieķija neizkļūs no krīzes. Tātad, kāda ir realitāte? Ir jāpieņem pasākumi, pat ja tie bieži vien ir sāpīgi, no tiem nevar izvairīties. Un katrs, kas apgalvo pretējo, melo Grieķijas tautai. Tādēļ es vienmēr vēršos pie Grieķijas politiskiem līderiem, ka viņiem ir godīgi jāpasaka, kas notiks un ka cilvēkiem kādu laiku būs jāsavalk ciešāk jostas. Un mēs viņus atbalstījām Eiropa padomē, tad, kad tika piedāvāt samazināt eh, aizdevumu procentu likmes šai valstī, bet būsim vaļsirdīgi. Grieķijai arī kaut kas ir jādara, kaut kas jāsniedz pretī, nevis tikai jāņem, jo viena valsts nevar turpināt dzīvot ar tik augstu parādu līmeni un izlikties, ka nekas nav noticis. Tā tad mums ir jāpārliecina Grieķija, ja viņi vēlas kaut ko panākt, tad šādi nevar turpināt. Paldies! Un pēdējais jautājums uzdos Džons Bafstons lūdzu. Paldies priekšsēdētāji kungs, Barozu kungs! Esmu patiešām gandarīts, ka G8 samitā jūs runājat par tām problēmām, ar ko cīnāmies Eirozonā. Jā, šeit patiešām ir nopietna krīze, bet kā jau minēja iepriekšējais runātājs, nu, cilvēki protestē, arī Madridē cilvēki izgāja ielās, Lisabonā izgāja ielās, un pats par sevi saprotams, ka tas notika arī Grieķijā. Barozo kungs, varbūt jums. Uh, Eh, vajadzētu cilvēkiem nevis sapūst miglu acīs, bet pateikt taisnību, ka šīs valstis eh, īstenībā ir pelnījušas, lai tās izslēgtu no Eirozonas. Tās tām varbūt jāizdara brīvprātīgi. Paldies, Barozo kungs atbild. Jā, es, eh, protams, cienu jūsu viedokli, un īstenībā man valstīm nevajadzētu norādīt, ko tām īsti darīt. Mēs zinām, ka Grieķijai nav nekāda nodoma izstāties no Eirozonas. Es regulāri sazinos ar Grieķijas iestādēm, ar galveno opozīcijas partiju, un viņi saka, ka viņi nekādā gadījumā nevēlas izstāties no Eirozonas. Godātie deputāti, Varbūt jūs vēlētos, eh, lai kāda valsts izstātos no Eirozonas, piemēram, jūsu valsts vispār nav Eirozonā, bet Grieķija ir pārņēmusi Eiropas Savienības vērtības un tic ES projektam. Mums ir jāizrāda solidaritāte un nevajag visus šos jautājumus padarīt par ideoloģiskiem jautājumiem. Un ir daudz valstu ārpus uh, Eirozonas, kas cīnās ar uh, tikpat smagām problēmām. Islanda nav Eirozonā, Islanda gandrīz bankrutēja Krievija. Un tā kādreiz bija viena no bagātākajām valstīm pasaulē pirms uh, finanšu krīzes, ja mēs rēķinām IKP uz vienu iedzīvotāju. Un ir daudz eirozonā neatrodošos dalību valstu, kas augstu izdevumu dēļ cieš no finanšu krīzes. Eiro īstenībā nav problēma. Problēmas rada ļoti augsts valsts parāds. Paldies! Paldies, turpina priekšsētētājs! Paldies, Barozo kungs, ka jūs ieradāties! Un very... paldies, ka jūs atbildējāt uz uh, daudziem tik sarežģītiem jautājumiem, un tagad debats par šo darbkārtības punktu noslēdzam. Paldies!